parlamenta ziņojumu par cilvēktiesību jautājumiem. Es esmu pateicīgs par man doto šo privilēģiju. Paldies! Grācija! Paldies! Diskusijas beigšās balsojums būs rīt pulkstens pusdivpadsmitos. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir eh, vice, komisijas vice eh, priekšsēdētājs un Savienības augstās pārstāvs ārlietās drošībās politikas jautājumos paziņojums par situāciju Malī. Aštons kundz vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundz, godātie deputāti. Uh, Prezidents Turī tika gāsts 23. Uh, 21. Uh, uh, mārta pučā. Un pēc rietum Āfrikas ekonomiskās eh, kopienas spiedienu, kā arī starptautiskās sabiedrības, ieskaitot Eiropas Savienības un ANO spiedienu, tika panākt vienošanās 6. aprīlī atgriezties eh, pie E, tiesiskas e, civilas valsts un ir iecelta pagaidu valdība, kas, ietekmēs, pagā, kas iecels pagaidu premjerministru un pa, pagaidu valdību. Ir jāorganizē jaunas vēlēšanas, tad, kad tiks sagatavots jaunais vēlēšanu saraksts. Situācija Ziemeļmālī pasliktinājās ļoti strauji, e, tika ieņemts trīs strateģiski svarīgas pilsētas, viena aiz otras, pēc tam, kad valdības karaspēks atkāpās. 5. aprīlī MNLA pasludināja neatkarību no um, Turegas, ko. Nu, nekavējoties noraidīja Āfrikas Savienība. Un um, Malī premjerministrs ir ticis uh, arestēts jau trešo reizi vakar. Jūs zināt, ka Eiropas Savienība ir bijusi nobežījusies pār nestabilitāti Sāhel reģionā jau labu laiku. Un ir redzams, uh, ka attīstībai un drošībai ir jāiet roku rokā. Mēs esam piedāvājuši visaptverošu pieeju Sāhel stratēģijā, ko padoma apstiprināja pirms gada. Un, uh, un tika iecelts eh, vecākais koordinators Sahel reģionā. Ehm, eh, tiek papildus piešķirt 50 miljonu eiro, eh, lai atbalstītu malī drošības politikas izstrādu un attīstību. Krīze Lībijā pastiprināja šo problēmu, kā rezultātā um, reģionā, kurā terorisms, ķilnieku sagrābšana, narkotiku kontrabanda un um, noziedzība jau bijis nopietnas problēmas. Tas pastiprināja šo, pasliktināja šo situāciju tādēļ, ka tur netiek nodrošināta arī pietiekama pārtika un Mēs atrapojamies ļoti veiksmīgi tajos reģionos, kur valdības ir spēcīgas, bet militārais pučs malī pilnībā apdraudē valsts leģitimitāti un valdības darba efektivitāti. Es nosodīju eh, šo militāro puču 22. martā un aicināju organizēt neatkarīgas un brīvas vēlēšanas. 23. martā ārlietu padomu atbalstīja ECOVAS, Rietumāfrikas ekonomikas savienības aicinājums atjaunot konstitucionālu un demokrātisku valdību Malī. Eh, mūsu attīstības atbalsts tika apturēts, bet tas neietekmēja atbalstu humanitārai palīdzībai un tiem projektiem, kas ir domāti tieši cilvēkiem. Es atbalstu pamieru, kas tika panāks pateicoties Burkina Faso starpniecībai un kas tika parakstīts 6. aprīlī, un es esmu aicinājusi visas puses ievērot pamieru noteikumus kamēr eh, darbu sāk leģitīma valdība. Esmu runājusi ar prezidentu Otāru, uh, lai pastiprinātu šo vēstījumu un apspriestu situācijas attīstību ar ANO ģenerālsekretāru Banki Munu vakar Briselē tikšanās laikā. Don Kuna Traore inaugurācija kā pagaidu prezidentu un um, aizturēto ministru atlaišana ir labas ziņas. Uh, Tomēr, kā es teicu, eh, iepriekšējais premjerministrs un daudz citas nopietnas svarīgas amatpersonas joprojām ir apcietinājumā, un par to mēs runāsim ārlietu padomē nākamajā pirmdienā. Līgdīs tiks izveidot pagaidu valdību, mēs runāsim par to, kā vislabāk Eiropas Savienība varētu atbalstīt mierīgu pārēju un vēlēšanas. Mēs esam gatavi atjaunot apturēto projektu finansēšanu tad, kad to ļaus administratīvie un politiskie nosacījumi pilnībā respektējot vienošanos ar ECOVAS atjaunot leģitīmu valdību. Pagaidu valdība būs tā, kuru lēms kādu atbalstu, ieskaitot arī militāro, tās vēlētos saņemt no ārējiem partneriem. Mēs cieši sadarbojamies ar ECOVAS lai nodrošinātu atbalstu drošības sektoram, tīpaši uh, valsts ziemeļos, bet mēs cieši sadarbojamies arī ar Mauritāniju, Nigēru, Alžīriju, Burkina Faso un uh, eh, Kotivāru. Šādā scenārijā ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kāda varētu būt šī mieru uzturēšanas misija, un tā ir jāsaskaņo ar Malī Nacionālo armiju un žandarmēriju. 21. Martā uh, AKP Eiropas Savienības parlamentārās asamblēs līdz prezidenti pauda bažas par situāciju valsts ziemeļos, un tas nav malī tautas, uh, nedz arī Eiropas Savienības interesēs, ja šī uh, zona kļūtu par zonu ārpus likuma. Mēs atbalstām malī teritoriālu integritāti, un tādēļ ir jāatrod veids, kā atjaunot tiesisku pārvaldību un demokrātiju ziemeļos. Uh, Situācija ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk, jo humanitārā situācija pasliktinās. Vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēki ir palikuši bez pajumtes malī un vairāk nekā 140 tūkstoši ir um, aizbēguši uz kaimiņu valstīm. 2012. gadā mēs palielinājām humanitārās palīdzības budžetu Sahel reģionā no 45 miljoniem eiro uz 105 miljoniem. Uh, Mauritānijā, Nigērijā, Čadā, Malī un Burkina Faso Eiropas eh, Savienība eh, tērē 250 miljonus eiro humanitārai palīdzībai un eh, pārtiks nodrošināšanai. Papildus 9 miljoni tika atvēlēti šī mēneša sākumā, lai nodrošinātu pārtiku, ūdenī un pajumti malī bēgļiem. Un tagad mums ir jāsniedz palīdzība vismazāk aizsargātajiem. Eiropas Savienība ir gatava nodrošināt Malī suverenitāti un teritoriālo integritāti. Mēs cieši sadarbosimies ar jauno pagaidu valdību Bamako, lai noteiktu konkrētus palīdzīgas pasākums dažādās jomās, te mēs runājam par pārtiku, elektroapgādi un tām līdzīgi. Stabilitāte reģionā ir ļoti svarīga visiem uh, Eiropas, Āfrikas partneriem. Tādēļ mēs esam gatavi uh, mobilizēt visus savus spēkus, lai atrastu risinājumu ne tikai nākamnedēļ, bet arī vidējā termiņā un ilgtermiņā, lai Malī varētu uh, atjaunot savu integritāti un kļūt par vienotu valsti. Paldies! Ďakujem vám, pani mistopredsedkyni. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies augstajai pārstāvēji Eštonas kundzei par šiem ievadvārdiem. Un tagad vēlētos dot vārdu Kasulīdis kungam, kurš pārstāv Eiropas tautas partiju uz divām minūtēm. Priekšsādātāji, Nesenais Malī valsts apvērsums parāda, cik uh, būtisku lomu nesenā pagātnē ir spēlējušas uh, Āfrikas organizācijas, šī gadījumā ECOVAS, izmantojot spiedienu pret saviem partneriem, lai atjaunotu konstitucionālo kārtību un plurālistisku demokrātiju. Puči vairs Āfrikas valstīs uh, pašās nešķiet pieņemami. Iepriekš uh, līdzīgu lomu ekos spēlē Kodivāras gadījumā. Un tomēr Āfrikai un Eiropas drošībai un stabilitātei, kā arī Ziemeļa attīstībai, ir svarīgi tas, ka ļoti smagi brunoti un kaujās pieredzējuši e, militāri grupējumi, kas ir kalpojuši Kadāfī atbalstam kuras atbalsta Islāmiskā Magreba un citas līdzīgas organizācijas, ir izmantojušas eh, šo situāciju, lai ieņemtu Kidāls Gau un Timbuktu pilsētas vienpusēji atšķeļoties un uh, pasludinot Azavadas valsti. Šāda attīstība ir pret starptautiskajām tiesībām. Šādas neatzītas teritorijas kļūst par uh, drošu patvērumu starptautiskajiem noziedzniekiem, teroristiem un Alkaidas atbalstītājiem un noteikti būtu destabilizējošs faktors visai Rietumā Afrikai no Magribas līdz eh, Mauritānijai, Ma Nigērijai un Sāhelai. Un eh, to pierāda arī iepriekš notikušās nolaupīšanas. Mums ir skaidri jāapzinās, ka atbalstām Mālī teritoriālo un nedalāmību un vienotību, un jebkāda šķelšanās nav atbalstām. Mums ir jāatbalsta Dajondas Trajoras, uh, Trajori konstitucionālais prezidents, un mēs uh, pateicamies uh, augstā pārstāve, ka jūs skaidri paudāt atbalstu malī vienotības un nedalāmības atbalstam. Liels paldies par jūsu runu. Gribētu visu citu uzmanību, visu citu runātāju uzmanībai teikt, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nepārsniegtu runas laiku, lai pagūtu iekļauties uh, darbplānā. Vārds Gomešas kundzei. Mēs uh, esam piedzīvojuši militāru apvērsumu Mali, un tagad tāds ir noticis uh, eh, Gvinēžam, Bisavā. Uh, Tātad eh, Rietumāfrikā pēdējo pāris nedēļu laikā jau veseli divi, un es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē sava loma Rietumāfrikā, sadarbojoties ar ECO, Vasāno un citām starptautiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar Āfriku. Mums ir jādomā par eh, šo valsta pilsoņu aizsardzību, lai viņi varētu izdzīvot šajos apstākļos. Otrakārt jādomā par cilvēktirzniecības eh, likvidēšanu. Mums Āfrikā ir daudz darāmā un ir jāizmanto mums pieejamie instrumenti, lai palīdzētu šo valstu tautai. Otrakārt ir jākoordinē Āfrikā izmantotās politikas un ir jāizmanto politiskie muskuļi, kas mums ir. Ir jāsniedz militāra palīdzība pareizajiem cilvēkiem šajā pasaules daļā empresa da união europeia de apoio à reforma de. Otrakārt, mums uh, ir uh, jāatrisina šī situācija. Piedodiet, uh, man vajadzējos pārtraukt un vēlreiz aicinu runātājus izteikties uh, lēnāk, lai tulki var tikt jums līdzi. Tomēr ir strikti jāievēro arī atvēlētais runas laiks. Un tagad dod vārdu Gerenskungam divas minūtes. Merci, Paldies, priekšādātāji! Es gribu saistīt savus vārdus ar Kelgaši. Mēs lūk skatāmies uz valsti, kas dzīvo krīzē un kas ir centusies veidot demokrātisku uh, valsti, bet ir sastopusies ar trījiem uh, E, izaicinājumiem. Pirmām kārtām lūk e, vienotās e, nedalāmības atjaunošana, demokrātijas atjaunošana un normālas dzīves atjaunošana tiem līdzīvotiem, kas ir joprojām ārpus valsts robežām. Kā panākt šos izaicinājumu izpildi? Nu šeit atbildība, protams, ir jāuzņemas pirmām kārtām malī pašai, bet tajā pašā laikā šajā valstī nestabilitāte apdraud arī tās kaimiņu valsts un tāpēc te jāmeklējums reģionāls risinājums. Ir jāmeklē Evas palīdzība. Uh, Un jāveido partnerattiecības arī ar Eiropas Savienību. Mēs kā Eiropieši, protams, esam ieinteresēti, eh, lai Āfrikas, Rietam Āfrikas eh, valstis uzsāka pēc Kadafī ēras stratēģijas veido stabilas valstis. Nu redzējām, ka lūk, šīs pārmaiņas Lībijā nes līdz arī daudz negatīvas sekas visā reģionā. Mūsu pieredze sadarbības lietās, šā, dažādos jautājumos e, saka, ka, lūk, mēs varam sniegt ļoti daudz informācijas šādām valstīm, ir jāveido stratēģija. E, redzējām, lūk, ka mūsu izveidotajā stratēģijā daudzkārt jau ir bijuši šādi elementi iestrādāti. Un tagad mums jāļauj arī malī iedzīvotājiem atkal ievēlēt jaunu valdību, tādā veidā apvērsumu vēršot par labu. Paldies! Paldies par šo runu, un tagad došu vārdu Sargentīni kungam uz divām minūtēm. Liels paldies priekšsādātāji. Pirms divām nedēļām es biju Dakārā, Senegālā un runāju ar Toregu, kā Toregu, kurš tikko bija aizbēdzis no Mali. Viņš ir Mara Būdas cilts garīgais līdekris. Abi viņa bērni ir eh, studējuši, bet uh, neviens no tiem vairs nedzīvo un nestrādā malī, jo bija pārāk uh, nedroša situācija, pārāk bīstama un tūraigi sacīja, ka pret viņiem notiek diskriminācija. Daudzi saka, ka toreigi izmanto islāmu kā atrunu, bet neviens viņus nekad nav redzējis mošajā. Uh, Un uh, es uh, saprotu, ko šis cilvēks sacīja, es viņu arī atbalstu. Es uzskatu, ka tas ir bīstams signāls. Kad, es, uh, kad mūsu ceļš tīrās, uh, es uh, sapratu, ko viņš gribēja teikt. Ir pilnīgi skaidrs, ka Malī tas nav konflikts, kurš ir sācies tik tikko. Sadarbības uh, trūkums uh, ir ar tradīcijām un starp. Uh, šīm etniskajām grupām ir trūcis cieņas jau paudzēm ilgi. Ir, eh, Malī ir gan nauda, gan uh, zeme, bet uh, tas netiek pienācīgi izmantots, bagātība netiek pā, pienācīgi pārdalīta, un tur ir arī problēmas sakne. Liels paldies, un tagad došu vārdu uz vienu minūtu Tānuka kungam. Paldies priekšsādātāji, mūsu grupa viennozīmīgi nosoda Azavādas neatkarības proklamāciju, kas uh, izriet no Mālī apsvērsuma un Mālī uh, nesenā prezidenta turēgāšanas. Dumpiniekiem pašlaik ir jānodod uh, kontroli pār periferiem reģioniem, Malī centrālajām varas iestādēm un jebkas cits uh, destabilizētu trauslo Sāhalas reģionu. Uh, nepieciešams uh, iesaldēt uh, Eiropas Savienībās izvietotos līdzekļus un uh, liekt lido, lidojumus, līdz situācija neuzlabojas. Uh, da, šīs dumpinieku grupas ir atbildīgas par uh, daudzām nolaupīšanām un brutālām slepkavībām, tāpēc aicinu mobilizēt es resursus, lai palīdzētu ekovas pūliņus, uh, atbalstītu ekovas pūliņus, atjaunot uh, malī teritoriālo nedalāmību un uh, palīdzētu atjaunot turē, prezidentam turē likuma varu un um, organizēt godīgas vēlēšanas. Un tagad došu vārdu uz pusotru minūtu Veržjā kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Nabaga malī un īpaši nabaga malas, malī iedzīvotāji, tie, kas dzīvo šai reģi pasaules reģionā, atkal un atkal sastopas gan ar humāno krīzi, gan sanitāro krīzi, bezprecedenta krī apmēros un Aštons kundze, nu lūk, atkal šī jaunā sacēšanās, atkal jau 28. marta apvērsums. Nedrīkst šo, šo valstu atstājām malā pēc tam, kad notika dekolonizācija un nepievērsām tā īpašu uzņēmumu. Izteicām solījumus gan to ragiem, bet tos nekad netika, tie nekad netika turēti. Un šī valsts sastopas ar milzīgām problēmām. Ir ļoti bagāta dabas resursiem, bet tāpat laikā nenotiek atbilstīga resursu pārdalīšana. Nu, jau vairāk kā desmit gadu šī zona ir tāda, kur ir ārkārtīgi spēcīga kontrabanda, cilvēku tirzniecība. Uh, Un pēc Lībijas kara beigām visi šie militārie spēki, bruņotie grupējumi iegāja arī Malī teritorijā un radīja tur pilnīgi destabilizāciju. Kopš janvāra sākuma iedzīvotāji un it īpaši sievietes ir kļuvuši par upuru drausmīgai vardarbībai. Eiropas Savienībai, manuprāt, nedrīkst nekādā gadījumā viņus atstāt uh, pamestībā. Ir kaut kas jādara. Ir jā, jāpastiprina tā palīdzība, kas tiek uh, piešķirta tieši Malī iedzīvotājiem. Thank you Ir jāizveido tāpat arī neatkarīga izmeklēšanas komisija, kas ļautu lietu gaismu pār pastrādātiem noziegumiem. Ir jādara viss, lai meklētu politisku risinājumu, lai ņemtu vērā visu pušu intereses un, protams, arī pilsoniskās sabiedrības intereses. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds uz vienu minūti, pusotru minūtu gālē kungam. Lielas paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi! man ir radies iespējas, ka uh, viss ir vienisprāts par situāciju Malī. Mēs apsveicam to, ka situācija vismaz pašlaik attīstās pareizajā virzienā, kas attiecās uz galvaspilsētu. Un uh, galvaspilsētu un apkārtnē jau ir tikai neliela Malī daļa, tāpēc uh, šī problēma ar. Um, okupāciju un vienpusēju neatkarības pasludināšanu nav at atrisināta. Cerams, ka humanitārā palīdzība, kur jūs solījāt, visdrīzākajā laikā tiks sniegta un ir nepieciešams gādāt par to, lai ekovas varētu pildīt savu lomu. Mums to, protams, vajadzētu saskaņot ar Āfrikas Savienību, jo citos gadījumos tur, kur Āfrikas Savienība kā politiska institūcija ir iesaistījusies, palīdzība jau ir tikusi sniegta. Es domāju, ka šī problēma uh, saistās ar to, ka sākot ar rietumu Sahāru, ar pāri Malī, Čadai, Nigērai un tā tālāk, ir ļoti neliels valstiskums. Šajās valstīs ir maz valstisko struktūru un tādējādi tur veidojas vakums, kurā var izplesties teroristiskas struktūras. Uh, Tāpēc būtu īpaši jāpievērš uzmanība, lai tiktu apturēts nelielu vieglu pārvietojumu ieroču eksports uz Āfriku, kas vairo nedrošību. Un uh, tieši šie ieroči ir tie, kas uh, daudzos gadījumos uh, rada nesta, nestabilitāti. Uz divām minūtēm dod vārdu Dekaizers kundzei. Paldies, priekšādātāji! Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts par to, ka situācija Mali ir ārkārtīgi traģiska. Es gribu atgriezties tikai vēl pie tādas, nu, nepatīkamas sajūtas, jo, kad mēs runājam par šādu veidu problēmām, jāsaka, mums vienmēr iepriekš mēs jau paredzējām kaut ko tādu, mēs zinājām, ka kaut kas tāds var notikt, un es domāju, piemēram, par Gālēru kungu un citiem, kas eh, a, ar AKK valstīm runājot, jau desmit mēnešus mēs jau dzirdējām dažādas brīdinājumu zīmes par to. Redzējām, kas notika Lī Lībijā, redzējām, ko mums teica Malī, kolēģi, viņi teica, palīdziet, palīdziet, tūlīt kaut kas notiks, kaut kas traģisks šeit cilvēks cilvēki nāca uz Malī. Un e, tika gaidīts šis apvērsums, un Briselē mūsu kolēģi par to jau sen teica. Un bija pilnīgi bezcerība no viņu puses, jo mēs nevarējām viņiem neko palīdzēt, un lūk, apvērsums notika. Bet tad tādā gadījumā, kā tas var būt, ka mēs neko nevarējam darīt? Mums taču ir Sahela stratēģija, mums taču bija rīcības plāni, mēs zinājām, ka kaut kas tāds notiks, ir paredzams, un lūk, Kā tas var būt šobrīd, ka mēs, tu šobrīd jau mēs varam runāt, atbalstīsim ekovas un nezinu ko, atbalstīsim reģionālo samierināšanās meklējumu un tam līdzīgi, mēģināsim atbalstīt pagaidu valdību, turpmāk eh, pievērsīsimies arī attīstības jautājumiem un tā tālāk, jo šis reģions, protams, ir ārkārtīgi nabdzīgs, bet jautājums mums ir šāds, vai tad nebūtu varējuši mēs kaut ko darīt jau iepriekš, vai mēs nebūtu tādā veidā ietaupījuši līdzekļus, jo mēs eh, zinājām, ka tas nāk. Tas nenāca kā zibens no skaidrām debesīm. Es domāju, ka te mums vajadzētu izdarīt mācību nākotnē. Mums jāskatās šīm problēmām kopumā, tieši tā kā Veržijā kundze teica, jā, tā ir problēma, kas pamazām brieda, brieda līdz kamēr nobrieda. Un es domāju, ka mums vajadzētu sākt meklēt risinājumus jau iepriekš šādos gadījumos. Lielas paldies, viena minūte vārds Rinaldī kungam. Lielas paldies priekšsādātāji, augstā komisāre. ļoti bieži no Āfrikas saņemam labas ziņas, bet šis ir slikts pārsteigums. Nākas konstatēt, ka pastāv briesmas, ka varētu atdalīties uh, no Malijas ziemeļa, tur tiktu ieviest uh, eh, šārajā likumdošana, un uh, gal galā tā ir arī cilvēciska drāma. Un tās ir problēmas, kas var inficēt un saindēt veselu reģionu. Mādī, Malī būtībā ir Lībijas konflikta blakus uh, rezultāts, vismaz to saka Malī vadītāji, jo tas, uh, zināmā mērā, ir saistīts ar konfliktu Līvij, Lībijā. Tas nav parādi, tas nav kļuvis skaidrs tikai vakardien. Ir jādomā par stratēģiju posmam pēc Kadāfī gāšanas un jādomā par politisku sadarbību, kurai būtu jābūt uh, dziļākai un pamatīgākai. Uh, izmantojot uh, ECOVAS, Āfrikas Savienības un ANO palīdzību. Jāgādā par uh, to, lai tiktu nodrošināta ne tikai pārtika, bet arī politiskā skaidrība. Lielas paldies! Vārds uh, Alfonsī kungam vienu minūti. Priekšādātāji, augstā pārstāv Šie toragi dzīvo marginalizētā situācijā visā šajā malī teritorijā. Toragi teritorijas atsevišķas kā tādas nav, un jau vairāk kā 30 gadus viņi dzīvo apspiestā situācijā, ja runājam. Uh, Eh, un tāpēc ir, bija vajadzīga šī sacelšanās, lai atzītu to nu, tiesības. Nu, tāpēc man tas šķiet diezgan leģitīmi. Bet tajā pat laikā, protams, ir arī lūk ienākošie teroristiskie spēki, kas eh, neļauj malī tālāk attīstīties un kas izmanto to vēlmi iegūt, iegūt zinām pašpārvaldi. Mēs pret šāda veida spēkiem, pret šāda spēkiem mums ir jāvēršas un nedrīkstam pieļaut arī radikālā islamisma kustības aizsākšanos un nostiprināšanu šajā reģionā reliģijātā, jo šārijāta likuma pilnīgi noteikti pieliks punktu šai tolerantajai sabiedrībai un tīpaši sieviešu tiesībām. To eregu eh, iedzīvotāji gal galā var veidot ļoti labi integrētu sabiedrību, neiejaucot šeit šādus no nu, Libijas ienākušus spēkus. Un es domāju, ka šeit ir jāmeklē stabilitāte reģionā, ievērojot visu etnisko grupējumu intereses. A nyní předávám slovo na 1,5 minuty panu Kelamovi. Un tagad es došu vārdu Kelām kungām. Pusotra minūte, lūdzu. Augstās pārstāvs kundze. Es eh, gribētu pateikties jums par eh, ļoti pārliecinošo paziņojumu attiecībā uz situāciju Malī, jo iekšējais konflikts Malī parāda to, cik trausla uh, ir gan politiskā, gan ekonomiskā stabilitāte Rietumāfrikā. Tikai pirms 20 gadiem Malī tika izveidota kā demokrātiska eh, daudzpārtiju konstitucionāla valsts. Kopš pagājušā mēneša konstitūcija vairs nedarbojas un vēl tikai pirms 11 dienām. Eh, no nu, eh, Malī ziemeļi pasludināja, pašpasludināja savu neatkarību, kas patiesībā ir kā uh, atbalsts eh, pēc eh, Kadafijas situācijas. Prezident, patreiz tiek lēsts, ka apmēram viena desmitā daļa malī iedzīvotāji atrodas ārkārtas situācijā. Uh, Es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta eh, šis pagaidu pamiers, eh, kas par laimi ir sasniegts pateicoties eh, Rietumu Āfrikas Savienības ietekmei. Jo, ja Ja tiktu nodrošināt uh, demokrātiju, tad varbūt mēs varētu novērst šādu puču izvēršanos nākotnē. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu novērst to, lai šī situācija nepārvērstos par humanitāru krīzi. Paldies, paldies! Tālāk, Kretū kundzei vārdus vienu minūti. Priekšādātāji, augstā pārstāv, mēs, protams, visi ceram, ka tiks. Uh, ka tiks izbeigta visa šī militāristu iejaukšanās demokrātiskā attīstībā Malī šai valstī. Eh, pēc li pēc, eh, kā jau tika teikts, pirms 20 gadiem tika pielikts punkts militārai diktatūrai un valsts uzsākt demokrātisku attīstību, bet, diemžēl, tagad, lūk, ziemeļu separātisti šo procesu ir pārtraukuši. Un mums ir jāpieprasa pagaidu varas iestādēm atjaunot demokratizāciju un organizēt vēlēšanas, vienlaicīgi pretojoties ekstrēmistu darbībām, kas vienpusēji no savas puses ir par, paziņojuši, ka lūk šis ziemeļu reģions uh, ir neatk neatkarīgs. Un tāpat laikā tur, protams, ir pilnīgi humanā katastrofa. Nedrīkstam to ignorēt. Mēs nevēlamies, lai šo reģionu tālāk kontrolētu ekstrēmisti un tā tālāk, jo tas būtu negatīvs seks arābu pavasarim. Paldies! Tālāk nākamais runātājs visas Aksēls kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Šis, šī katastrofa malī bija paredzama. Mēs esam jau iepriekš sūtījuši vēlēšanu novērošanas misijas uz šo valsti, un tās mūs ir informējuši par situāciju. Tāpat esam nosūtījuši vēstniekus, kas tur darbojas. Visas valdības ļoti labi zināja, ka, past, ka pastāvēja milzīgs risks mm, arābu pavasara notikumiem Tāpat arī Tuaregu sacelšanās nebija nekas negaidīts, jo Tuaregi ļoti daudz bija daļa no Kadafī armijas. Tāpēc brīdinājums par šo situāciju saņēmām jau ļoti sen. Tāpat arī apzinājāmies riskus, kādi nāca tieši pēc šīs eh, Lībijas Kadafī režīma gāšanas. Un tagad mums ir jārīkojas ārkārtīgi steidzami, strauji jo citādi šī problēma reģionā samilzīs vēl vairāk. Šai reģionā ir ļoti daudz valsts, kas potenciāli varētu krist dažāda veida uh, eh, Alkaidas sekotāju un ekstremistu rokās. Tie ir cilvēki, kas nolaupa cilvēkus un tā tālāk. Mums jāpārliecinās, ka visi nolaupītie tiek atbalstīti. Paldies!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 Trīs uh, miljoni iedzīvotāji šeit dzīvo, ir milzīgi daudz tūkstošu bēgļu un tā tālāk iek, bēgļu valsts iekšienē, ka tāpat arī tādi, kas ir pārgājuši robežu uz Mauritāniju, visi šie, šo notikumu rezultātā. Un tas, protams, saistīts visu ar šo militāro agresiju, kas nāk kā sekas Lībijas krīzē. Mums jāstrādā kopā ar Ekovas un Afrikas Savienību, lai rastu mierīgu, efektīvu risinājumu šiem konfliktiem, lai varētu respektēt cilvēku tiesības eh, attiecībā uz visiem malī iedzīvotājiem. Šī valsts piedzīvo tāpat jau dažāda veida cilšu problemātikas, un tagad vēl tam visam ir klāt pārtikas, eh, apmešanās vietu problēmas, un viss šīs problēmas var kļūt burtiski nepārvaramas, ja nepalīdzēsim šai valstī tālāk attīstībā. Paldies, saka priekšsādātājs. Tas bija pēdējais runātājs brīvā mikrofona ietvars, un tagad došu vārdu Eštons kundzei. Paldies priekšsēdētāji, un paldies arī godātiem deputātiem par komentāriem, ko jūs izteicāt par situācijas attīstība Malī. Kā jau jūs norādījāt, Eiropas Savienība, Savienībā ir vitālas intereses attiecībā uz drošību, stabilitātu un attīstību visā Sāhela reģionā. Mēs pilnībā atbalstām e ECOVAS, kā arī kaimiņu valstu centienus un uzturam ciešas kontakts ar tām, lai varētu palīdzēt uh, politiskās uh, pārējas procesā kā arī, lai atbalstītu prezidentu um, uh, Valāru, kurš iepriekš uh, arī piedzīvoja ļoti smagu situāciju attiecībā uz Kotivāru. Mēs esam noraizējušies par situāciju ziemeļos, un mēs vēlreiz atkārtojam uh, savu atbalstu Malī teritoriālajai integritātei. Mēs esam norūpējušies eh, par šo situāciju, kā arī par to, kā palīdzēt jaunai leģitīmai valdībai atjaunot eh, tiesiskumu un kārtību visā teritorijā, kas attiecās uz CSDP misiju reģionā. Pavisam eh, nesen mēs runājām par to, kādu atbalstu varētu sniegt. Un visbeidzot, esmu īpaši norūpējusies par to, ka daudziem cilvēkiem ir nācies bēgt no valsts ziemeļiem um, pārtikas eh, krīzes eh, vidū, un mēs esam gatavi sniegt humanitāro palīdzību, kā vien to varam. Eh, protams, ar nosacījumu, ka humanitārās palīdzības personāla tiek nodrošināta fiziska drošība. Paldies! Děkuji vám! Paldies! Pār šiem noslēguma vārdiem un debats ir beigušās, balsošana notiek par šo ziņojumu notiks piekdien pulksnes 12. Dāmas un kungi, tagad pārējām pie debatēm par nākamo punktu.